Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi, kolēģis. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka 150 skolēni no 33 valstīm piedalās mūsu plenāru sēdē, eh, kuri Eironas eh, skola 2013. gada programmā piedalījās. Sirsnīgi sveicu jūs visus! Zwei Tage lang haben die jungen jaunieši divas dienas. E, šie jaunieši ir no Eiropas Savienības valstīm no - Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldāvijas un Ukrainas e, uzturējās Eiropas parlamentā un diskutēja par austrumu partnerības galvenajām tēmām jaunieši, viņi diskutēja par jauniešu dalību uh, demokrātijas veidošanā, par energoefektivitāti un citām tēmām. Liels paldies, ka jūs piedalījāties šajā diskusijās un paldies par aktīvajām diskusijām. Man teica, ka jūs esat diskutējuši pat tiešām e, tikpat e, kaislīgi kā kolēģi šeit plenārsēžu zālē. Paldies un visu to labāko jūs tālākajā dzīves ceļā. Tagad e, es oficiāli paziņoju, ka 2013. gada 24. oktobrī pārtraukto sēžu periodu mēs atjaunojam. Tagad kolēģis Stīrs lūdzu gospodine predsjednie gospodine predsjednie jutros je oko sto tisua ljudi. priekšsēdētāji šorīt e, simts tūkstoši cilvēku devās gājienā cauri vukovārai lai pieminētu faktu, ka šī pilsēta krita pirms 22 gadiem. Tas ir pirmais gadījums, kad Vukovār tiek pieminēta kopš Eiropas Savienība ir pievienojusies eh, Horvātija. Tāpēc arī šajā plenārsēdē, šajā sēžu zālē E, balkonā ir klāt Horvātijas pārstāvji. Es gribētu aicināt jūs apliecināt cieņu Vukovārs upuriem. Un mums vajadzētu visiem dzīvot vienā Eiropā. Paldies! Paldies, Tīrkungs, par šo te informāciju. Tas protokoll un die angenommenen tekst. Äh, protokols un 24. oktobra sēdes apstiprinātie teksti ir izdalīti vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav, tas nozīmē, ka protokols tiek apstiprināts. Un tagad par paziņojumiem. Vācijas Federatīvās e, republikas iestādes mani informēja par to, ka Gabriela Štaunera no 30. oktobra